Gadāmie kolēģi, ja visi ir ieņēmuši vietas, tad mēs varētu sākt balsošanu. Sāksim ar Šolca kunga ziņojumu. Eiropas Savienības un Moldovas asociācijas nolīkums aizsardzības pasākumu klauzulu un noteikumu apiešanas novēršanas mehānismus. Vienots balsojums, personāla balsojums. Sākam balsot. Le vote est clos. Beidzam balsot. Le vote est clos. Beidzam balsot. C'est adopté. Pieņemts. Le passons au vote. Tagad eh, balsosim par Lānsbērķa kunga ziņojumu. Eiropas Savienības un Gruzijas asociācijas nolīgums, noteikuma apiešanas novēršanas mehānisms. Šķiet, ka Lānsbērķa kungs vēlējās izteikties. Vai tā ir? Es neredzu zālē Lānsbērķa kungu bet šķiet, ka viņš nevēlas izteikties. Nē, viņš vēlas izteikties. Lūdzu. Paldies, priekšādātāji. Gruzija iespējams ir vistālāk gājusi uz priekšu reformu īstenošana attiecībā uz asociācijas nolīgumu un vīzu liberalizāciju. Gruzijas iedzīvotāji atbalsta Eiropas virzienu. 68% labprāt pievienoties Eiropas Savienībai, lai atbalstītu demokrātiju savā valstī. VCF tā arī nodrošina pozitīvu ietekmi